ikviena tiesības uz reliģisko brīvību gan Pakistānā, gan citur. Paldies! Thank you, Paldies, komisār! Debats par šo Pakistānas jautājumu ir pabeigtas. Esmu saņēmis septiņus rezolūcijas priekšlikumus. Balsojums notiks pēc tam, kad mēs būsim pabeiguši pārējās divas debatas. Nākamais debašu jautājums attiecas uz Brazīliju. Tas ir Česāri Batisti izdošana. Ir seši autori rezolūcijas priekšlikumam, un vispirms es dodu vārdu Bizoto kundzei. Ego. Nel diritto internazionale è rifugiato politico politi, šeit mēs runājam par eh, cilvēku, par kuru eh, runā, ka viņu vajājot reliģisku vai politisku iemeslu dēļ. Čezara Batīstī nav politiskais bēglis. Eh, lai arī viņam Šeit ir runa par noziedznieku, kas ir noslapojis četrus cilvēkus un kurš ir slēp, slēpjas, lai izbēgtu no apcietinājuma. Tik lielā valstī kā Brazīlijā, Brazīlija uzņem noziedznieku, kurš nekad nav izteicis nožēlu. Itālijas varas iestādes un upuru ģimenes vēlas, lai šis cilvēks tiktu atdots tieslietu sistēmas rokās bet prezidents ir bijis ļoti ne, vienkārši nekaunīgs, liedzot eh, izdošanu. Eiropā ir jāizmanto visi diplomātiskie instrumenti, lai panāktu Batistī eh, izdošanu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jetemekī kundze. Priekšsēdētāja kungs Tiesu un neatkarība un eh, ties, sprieduma tiesiskuma respekts, eh, tas eh, tie ir demokrātijas sastāvdaļa elementi. Katrs cilvēks ir pelnījis godīgu tiesas procesu un neatkarīgas tiesas spriedums ir jārespektē. Šī gadījumā ir tā, ka Brazīlijas augstākā tiesa pieņēma lēmumu, Uh, un uh, it, uh, bet Itālijā tika spriedumi pieņemti kā visās demokrātijās. Eh, līdz šim nav bijis ne apelācijas, ne kasācijas, ne sūdzības, un viss ir eh, bijis eh, kārtībā. Tāpēc Brazīlijas varas iestādēm ir jādarbojas un jāīsteno pieņemtais spriedums, bet istī ir jāizdod un jānodod tiesas rokās. Mana frakcija, mana grupa vēlētos, lai ārējo attiecību padome darītu visu, lai tiesiskums uzvarētu. Now, Nākošais runātājs uz divām minūtēm ir Romeva Irēda. Paldies priekšsēdētājiem! Es negribu slēpt savu to, cik nērti jūtu šajā situācijā un šī temata sakarā. Jūs domājat, ka mēs runājam par ļoti svarīgu tematu, bet tas ir temats, kas ietekmē gan Itāliju, gan Brazīliju un ir ļoti daudz telpas, kurās eh, šis temats būtu jāskata, taču es neesmu pārliecināts, ka eh, šajā telpā, mm, runājot par cilvēktiesībām, šis jautājums būtu jāskata šeit. Es to saku ar visu cieņu un visu uzmanību un gribu eh, uzreiz paust savu solidaritāti un līdzjūtību terorismu upuriem ikvienā pasaules daļā, tā skaitā arī šajos gadījumos. Bet uh, gribētu aicināt pārdomāt par to, kādā veidā e, šī, es, e, šis jautājums tiek skatīts ceturtdienas pēcpusdienā, kad mums ir, e, kad šis ir gadījums, kas tiek skatīts tiesiskā ceļā. Un mēs, mana grupa atturēsies, jo mūsuprāt šis temats, nevis tāpēc, ka temats eh, nav pilnīgs pārdoms, bet vienkārši šodien un šeit nav īstā vieta to darīt. Paldies, Paul. Un tagad es dodu vārdu Anģelīli kundzei. Con questa risoluzione ci Jā, ar šo rezolūciju mēs aicinam Eiropas institūcijas diplomātiski aktīvi rīkoties, lai uzturētu uh, tiesiskumu. Eiropas parlaments ir paziņojums, ka pamatiesību harta nav vis tikai mm, uz papīra rakstīti vārdi, un pilsoņi var uh, izmantot ne tikai iekšējo tirgu, bet arī pamatiesības, un pamatiesības nav apstrīdāms. Un šādā uzticības izpratnē Vakar uh, ieradās Batistī upuri šeit. Viņš ir daudzus nogalinājis. Tā burtiski bija asinspirts, ko viņš sariekoja, un viņš to nav nožēlojis. Tādēļ katram būtu jādod savs ieguldījums, lai uh, upurus pieminētu uh, un upurus pieminētu ar klusumu minūti. Paldies! Nākošais runātais ir Solīkungs. Priekšsēdētāja kungs, mēs esam šeit sapulcējušies šai telpā, lai atcerētos, ka Eiropas parlaments un demokrātiskās institūcijas terorismu upurus un viņu ģimenes atbalsta. Mēs arī uh, iemiesojam taisnīgumu un sabiedrība no mums to sagaida. Mēs esam pieņēmuši eh, rezolūciju un iesnieguši rezolūciju, atgādinot, ka attiecības ar eh, Brazīliju balstās uz savstarpēju uzticēšanos, tieskumu pamatiesību ievērošanu. Draudzīgās attiecības ar Brazīliju netiek apšaubīts. apšaubīts. Itālijā eh, persona, par kuru runājam, ir notiesāta par četrām slepkavībām. Viņš ir saņēmis visas tiesiskās garantijas, kādas ir uh, dotas tiesā. Uh, viņam bija uh, advokāts, uh, Itālijas uh, uh tieslietu iestādes uh, veica savu darbību, visas procedūras ir izsmeltas. Čezāre Batistī ir nosodīts. Arī Francijas prezidents, uh, Francijas, kurien uh, bēga Batistī jau 2004. gadā, uh, nolēma atzīt Itālijas pieprasījumu par izdošanu. Tik atzīts, ka Čezara Batista ir izdarījis noziegums un spriedums ir uh, spēkā. Uh, Batista ir noziedznieks un uh, jāliek uh, tiesas institūcijām darbojoties. Brazīlijas uh, iestādes viņam nekad nav dev, nemaz nav uh, devušas politiskā bēgļa statusu. Uh, un tas tām būtu iespēja novērst izdošanu. Tādēļ Brazīlijas augstākās tiesas lēms nav saprotams upuriem un arī uh, sabiedrībai. Priekšstādātāja kungs, mēs pārstāvam Eiropu, kas balstās uz kopējiem principiem, tiesiskumu, tiesiskumu ievērošanu un uh, par nozīmīgiem atbildīgiem jā, jāsiež sots valstī, kur viņi nodarījuši šo nodarījumu. Paldies! Nākošais runājas Černiecka kungs. Panovie, niestam vod... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es neesmu ne tās ne brazīlietis. Esmu Eiropas Savienības eh, valsts pilsonis un es gribētu, lai Eiropas Savienība būtu asimetrisks, eh, eh, lai Eiropas Savienībā vienlīdzīgas tiesības tiktu piemērots visiem, lai nebūtu tā, ka upuriem ir vienas un, un, un teroristiem ir citas tiesības. Un e, šajā tematā, kā cilvēks, kurš ne ar tik lielām emocionālām uz to raugās, iespējams objektīvāk raugās, varbūt, ka šeit bez, e, ja mums ir jāmeklē līdzsvars. Līdzsvars, kas ir uh, nozīmīgs e, mūsu iedzīvotājiem. Brazīles, Brazīlijas un Brazīlijas augstākās tiesas lēmums nav saprotams šeit nevienam ne Eiropas Savienībā. Paldies! The, the political... E, tagad politisko grupu pārstāv tautas partiju un Mario Mauro. Grācie, senjor prezidente, senjor komisār. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra eh, kungs, kotētājs Rodes kungs. Vakar notika parlamentā aizkustinoša preses konference, kurā piedalījās arī ģimenes, eh, upuru ģimenes locekļi. Viņi pārstāv, eh, viņi eh, cieņpilni un iz, eh, sabalansēti izstāstīja par notikušo kontekstu. Te nav runa par atriebību, bet par vēlēšanos panākt taisnīgumu. Lai panāktu taisnīgumu, ir nepieciešama Čezāra Batistī izu, izdošana. Tāpēc mēs vēlamies, lai parlamenta rezolūcija mm, veidotu pamatu rezonansai un vērstu uzmanību šo tēmu. Tas ir sauciens pēc taisnības, nevis atriebība. Tieslietām ir jāfunkcionē. Eiropa ir politisks projekts, kurā mēs esam apvienojuši savas kopīgās vērtības un ideālus, lai stātos pretī totalitārai ideoloģijai to uzvarot visur. Un e, terorisma šausmu bez dibenis. E, e, mēs pret to gribam vērsties atkārtojam, mēs negribam atriebību, bet gribam taisnīgumu. Paldies, saka priekšsēdē. Tagad demokrātu vārdā Šustas kungs. Signor Presidente, kolēģi deputāti. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, komisāra kungs, eh, pārāk bieži notiek tā, ka mm, ir, ir tā, ka intelektuāļi un eh, institūcijas uh, Ehm, atsakās eh, saprast Itālijas terorismu. Ehm, te šī atteikšanās izdot eh, Batistī ir nesaprotama. Batistī pārstāv laiku, eh, kad eh, jaunieši eh, nepiedalījās politiskās cīņās. Viņi savu ideoloģiju pārvērta par noziegumu. Arī citi ir dzīvojuši, rīk, daudzi citi ir rīkojušies līdzīgi, bet neviens līdz šim tik skaidri nav pozicionējies sevi, eh, deklarējot eh, cīņu pret terorismu kā nacionālās identitātes daļu. To ir izdarījusi Itālija, un mums ir bijuši simtiem gadījumu, eh, kad ir bijuši centieni integrēt bijušos teroristus sabiedrībā, mm, bet mm, te nav runa par nedrošību. GUE. She has one and a half minute. Obrigada, senhor presidente. Estamos a tratar. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī tēma nav jautājums steidzamības kārtā mm, Bet eh, mums eh, ir eh, arī citas tēmas. Kolumbijā apcietinātie arotbiedrību pārstāvji, traģiskā situācija Palestīnā, Izraēlas kopētajos reģionos. Būtībā mums ir pietiekami daudz vielas steidzamības jautājumiem. Steidzamības jautājumi nozīmē, ka mēs eh, apliecinām savu solidaritāti ar iedzīvotāju eh, daļām, kā piemēram Petropoli eh, un citas Brazīlijas pilsētas, kur mums ir 700 cilvēki, kas kļuvuši par zemes nogruvumu un plūdu upuriem tu, par to parlaments nav izteicis ne vārda. Mēs vēlamies lūgt komisiju apliecināt solidaritāti Brazīlijas prezidentei. Tilmāra Ruseva ir jaunā Brazīlijas prezidente. Viņai ir nepieciešama mūsu solidaritāte. Mēs pat tiešām esam satriekti par eh, to, kas ir noticis Brazīlijā. Mēs vēlamies izteikt visdziļāko līdzjūtību Brazīlijas iedzīvotājiem un upuriem. Runājot par šo eh, rezolūcijas, eh, mums ir eh, jāvēršas, mums ir jāpieņem Brazīlijas uh, tieslietu uh, lēmumi. Brazīlija ir pieņēmusi oficiālu lēmumu, un mēs nedrīkstam kā parlaments uh, iz, izdarīt spiedienu. Tāpēc es lūdzu atsaukt rezolūciju, lai mums nebūtu jāizdara šis te lēmums. Tā, Esperonīkungs zilo karti ir pasniedz, parādījis. Es gribēju kolēģei teicu, Kolēģi teica, ka ir tik daudz citu steidzamu lietu. Atšķirībā no visām citām situācijām e, šī situācija ir steidzama tādā ziņā, e, ka ir skārta ne tikai kāda trešā valsts, bet arī Eiropas Savienības dalība valsts. Un šeit ir runa par uh, iedzīvotājiem, par pilsoņiem, kur ir noslapkavoti vai kur ir kļuvuši uh, par invalīdiem. Tie ir Eiropas pilsoņi. Un tagad, Figurēdo kundze, vai jūs vēlaties atbildēt? Es varu tikai atkārtot to, ko jau es teicu. Tā nav reāla steidzamības. Tas nav reāla steidzamības jautājums. Mēs zinām, ka Brazīlijas likumdošanas tieslietu sistēmas uh, iestādes strādā pie procesa. Viņš Brazīlijā atrodas cietumā. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments uh, Eh, parlamentam eh, te nevajadzētu izdarīt spiedienu uz Brazīlijas institūcijām, jo mums ir jārespektē Brazīlijas tieslietu iestāžu lēmumi. Un par steidzamību eh, šeit tā tad ir arī Brazīlija. Te ir runa par solidaritāti ar vairāk nekā 700 plūdu un nogrūmu upuriem. Paldies, un tagad Angelīlī. Sì, una semplice domanda all'onorevole. Jā, viens vienkārši jautājums figurēdo kundzei. 30 gadi ir pagājuši kopš šie cilvēki ir nogalināti. Vai tad tas nepietiek, lai pieprasītu steidzam izskatīšanu? Steidzam ir nepieciešams taisnīgums. Figredo kundze var atbildēt. Dissemos i e voltamos a repetir, senhor. Jā, mēs eh, teicām, varam vēlreiz atkārtot priekšsēdētāja kungs. Runa iet par to, kā mēs par šo jautājumu runājam. Mēs runājam par eh, šo tēmu šādā brīdī, kur ir citi steidzami jautājumi. Par to jūs eh, runājat. Jā, protams, ka mēs jau agrāk būtu varējuši par šiem jautājumiem diskutēt un to var arī kādā citā brīdī vēl diskutēt, bet steidzama šī lieta uh, nav steidzama. Būtu izrādīta soldāta ar 700 uh, upuriem Brazīlijā, kas ir gājuši bojā pēdējo uh, nedēļu laikā. Jā, paldies. Nākošais runātājs Provēras kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Čezāra Batistī nav romanti, romantisks varonis, kā kāds varētu iedomāties, bet uh, šausmīgs slepkavu, kas uh, tiek, uh, tika tiesāts par uh, laupīšanu un slepkavībām. Viņš uh, izmantoja, tas um, ar to Mitterānu doktrīnu un saņēma uh, politisko patvērumu un daži Francijas uh, kreisie un intelektuāļi viņus aizstāvēja. Viņš aizbēga uz Brazīliju Un lēmums, kur pieņēma prezidents Lula, tas nav pareizs un visdrīzāk, ka politiski iemesli dēļ pieņemts. Un netiek uh, ievērots, kādas ciešanas tas sagādāja upuru uh, ģimenēm piedarīgajiem. Aicinājums Brazīlijas uh, iestādēm un komisijai neapgrož, neierobežojas uh, tikai ar to, uh, juridiski uh, šo lietu skatīgi. Mēs negribam jur, ideoloģisku skaidrojumu kādam principam, mēs vienkārši gribam uh, lai uh, darbotos likuma vara, lai nebūtu nesodāmība. Ir ētisks lietas, morālas, at, kompensācija vai tas, ko izjūta uh, upar redzot, ka um, slako tiek nosēdēts, tas ir nozīmīgi. Paldies! Nākošais runātais Jakolīno kungs. Priekšsēdētāja kungs, uh, komisāra kungs, 31 gads ir uh, pagājis kopš asins izliešanas. Uh, barbariska uh, nonāvēšana toreiz Batisti un viņa uh, banda nonāvēja cilvēkus. Tas nav aizmirsts. Mēs vakar uzklausījām uh, ģimenes uh, locekļus un piedarīgos. Kolēģis Mastēls, kas toreiz bija uh, tieslietu ministrs, arī institucionāli aktīvi rīkojās, lai panāktu to, ka Batisti nonāk uh, tiesas priekšā un ka uh, tiesas sprieduma arī stājas spēkā. To esam parādā visai valstī, visiem pilsoņiem. Parlaments ir izrādījis savu līdzjūtību ar šo uh, rezolūciju. Un ar šo rezolūciju uh, kāda cita valsts, Eiropas Savienības, uh, Savienībai draudzīga valsts, partner valsts izdot uh, Batistī, kas ir noziedznieks un terorists. Un tā uh, beigtos tās ciešanas, kas tik ilgus gadus vēl uh, pastāv. Paldies! Paldies! Mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Kolēģi, atkal ir aptuveni 20 runātāji pieteikušies sarakstā. Jā, jūs gribēt runāt zilās kārtas ietvaros. Vai tas attiecās uz iepriekšējā runātāja sacīto? Runātājiem noslēgs mikrofons. I Vai jūs ceļat zilo kārtīti un vēlasties uzdot jautājumu iepriekšējiem runātājiem? Kolēģi, ir aptuveni 20 runātāji pieteikušies. Šoreiz es varu dot iespēju izteikties tiem, kuriem nebija iespēja runāt pār iepriekšējo jautājumu Pakistānas tātad um, seši vai septiņos jums. Un vispirms es dodu vārdu Fidānces kungam. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mm. Te, nu, te ir runa par bandītu. Bandītu, kurš mēģināja vai labprāt būtu kļuvis par politiķi. Viņš, eh, viņam bija eh, viņš bija jānotiesā. Tiesums spriedums ir, ir skaidrs spriedums, likumīgs spriedums. at, saistībā ar uh, upuru ģimenēm, protams, viņš ir sodāms, viņam, uh, viņš ir, viņam ir piespriezt cietumsots uh, par slepkavībām Meksikā, Francijā, Brazīlijā. Uh, par, par, četrkārtīgu, par četrkāršu slepkavību. Viņš saņēma aizsardz, starptautisko aizsardzību, it kā viņš nebūtu slepkava. Un eh, izdošana šeit eh, nav nekāda politiskā vajāšana, kā dažiem politintelektuāļiem liekas, bet eh, te ir runa saistībā ar startautiskiem nolīgumiem. Reglamenta jautājums no tā no, ka puses. Es apstrīdu jūsu, e, jūsu lēmumu par, ka izteiksies varēs tie, kas norunājuši par Pakistānu. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Varbūt citas, varbūt arī citas valstis grib izteikties, citas delegācijas un citas politiskās grupas grib paust savu viedokli par šo jautājumu. Es pilnībā piekrītu, ka šis ir, ka tās ir citas debatas. Mēs esam piešķīruši laiku divas minūtes. Es varu dot vārdu diviem cilvēkiem ja jūs būtu manā vietā, ko, kā rīkotos jūs. Es gribu dot iespēju izteikties visiem, kas nevarēja izteikties par uh, iepriekšējo jautājumu. Ikvienas politiskās grupas pārstāvim un, protams, es apzinos to, ka galvenokārt runāja mūsu Itālijas kolēģi. Es uh, tāpēc arī galvenokārt došu vārdu ne Itālijas pārstāvjiem. Korhols kundze. Ymmärrän jossain määrin. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, protams, ka saprotu to, ka kolēģi ir mazliet nervozi, ņemot vērā par uh, steidzamības kārtu Batistīju rezolūcijai decembra beigās. Brazīlijā tika pieņemts lēmums, ko varam tikai nožēlot, bet eh, galu galā te ir runa par kopējo kontekstu. Nozieguma ir nopietni. Viņš eh, bēguļo jau gadiem ilgi. Viņš ir notiesāts uz mūža ieslodzījumu. Eh, te ir runa par tie, uzticību tiesiskai valstī un par tiesiskās valsts lomu. Nevar būt, eh, ka mēs eh, meklējam iebildumus. Un tagad eh, Kretovica kundze lūdzu. Mikrofonu, Lūdzu mikrofonu. E es uzskatu, ka jāievēro mm, tiesas neatkarība, ka tas ir pamatprincips gan Eiropas Savienībā, gan Brazīlijā, un tas tam vajadzētu prevalēt tik vienā citā motivācijā. Un ņemot vērā lieliskās attiecības starp abām pusēm, uh, var tikt eh, stiprināts ar lielisku tiesisku sadarbību. Un Čezāre eh, Batisti, kurš ir ieslodzīts cietumā par četrām slakavībām, beidzot saņem to savu sodu. Starp Itāliju un Brazīliju pastāv izdo, divpusējs izdošanas līgums, un tāpēc mums jāicina Brazīlijas puse Eh, ievērot šo nolīgumu. Tā kā šis gadījums ir ar ļoti augstu politisku nokrāsu, mēs eh, gribam aicināt eh, Brazīliju. Veržā kundze nākošais runāt. Jā, protams, dargai kolēģi, es esmu nedaudz pārsteigta par parlamentāriešu skaitu, kas ir šeit. Ceturtdien pēcpusdienā šajā zālē es vienmēr esmu šeit, un man liekas, ka šī interese un šis, šī pēkšņā uh, uh, interese par cilvēktiesībām ir nedaudz pārsteidzoša. Šeit pārsvarā ir Itālijas deputāti pārstāvēti, un viņi parasti neinteresējas par cilvēktiesībām. Un bieži vien starp saucienu zālē. Jūs gribat uh, ko teikt, bet ieslēdziet mikrofoni un es atbildēšu citādi jūs izsakt personīgas piezīmes. Jūs esat Itāli, Itālijas pilsoņi, es esmu francūziet un neviens, un vi, katrs var konstatēt, ka šeit ir itāļu deputātu vairākums šeit, kas ir neparasts ceturtdien pēcpusdienā. Es esmu šeit katru ceturtdienas pēcpusdienu, katru šeit esmu plenāru sēdē, katru ceturtdienas pēcpusdienu. Tā tad ļaujiet man runāt mierīgi. Es uh, negribu tikt pārtraukta. Priekšsēdētāj kungs, vai varu turpināt? Lūdzu, uzstājieties. Es konstatēju, ka parasti Itālijas eh, parlamentārieši ir pirmie, kas prasa, lai respektētu viņu demokrātiju un lai nejauc viņu iekšējās Itālijas uh, lietās. Tas ir konstatējums, un to dara Eiropas parlaments. Bet šeit uh, nav runa par to, vai tas arī Batisti ir vainīgs vai nav vainīgs. Es zinu. Es zinu, uh, ka uh, Itālijā bija sarežģīts vēstures periods, uh, tā sauktie svina gadi. Es zinu, ka tas bija Itālijai sarežģīts brīdis, ka bija daudz upuru, bet es zinu arī to, ka visi vainīgie, kas ir veikuši atentāts, ka visi nav Itālijā tiesāti visi, ne visi, kas ir veikuši atentāts, ir tiesāti Itālijā. Lūdzu laiks, bet jums bija tikai uh, minūte laika. Vai jūs man varat ļaut runāt mierīgi? Liekas, ka pilnīgi tā kā nacionālā parlamentā es te uzstājos vai kaut kur citur. Priekšstādēkungs, vai es vispār varu uh, runāt? Priekšstādājs desmit sekundes vairāk uh, jūs pārslēdzat lauku ievērojat pārtraukums, bet jūs pārsniedzat laiku, jālūdz. Veržiet kundze. Es domāju, ka ceturtdien pēcpusdienā mums nevajadzētu uh, runāt par Brazīlijas-Itālijas uh, attiecībām. Uh, tiesiskumam jāvalda, piekrīt tam, bet ļausim Itālijas augstākai tiesai pieņemt lēmumu. Brazīlijas uh, augstākā tiesa vēl nav uh, izteikusi savu spriedumu. Priekšsādātājs, man ir jāpārtrauc jūs. Jums, jums tika dots laiks viena minūte, bet es gribu atbildēt, bet jūs jau runājat trīs minūtes. Zilā karta. Anģelīlī kundze pacēla zilo kartiņu, bet es pat ne, veržēt kundze, es pat nevaru pabeigt frāzi, man viss pārtrauc. Jā, bija pārtraukumi, jūs tikāt pārtraukti, es devu jums papildu laiku, bet tagad tā Anģelīlī kundze ir pacēlus zilo kārtīti un uzdos jautājumu. Jūs, es, Veržā kundze, esat gatavi atbildēt viņas uzdotiem jautājumam? Priekšsēdētāji, es respektēju kolēģis, esmu gatava atbildēt uz jautājumu, bet es gribētu, lai tieši tāda pat tolerance tiktu parādīta arī man. Thank you, Madam Angelīlī. Allora, se lei, eh, onorevole Vergiar, rispetta. Ja jūs šeit, eh, kundze, respektējat kolēģus, tad jums nevajadzētu atļauties sacīt, ka itāļu kolēģi nekad neinteresējas par cilvēktiesībām. Es 16 gadus jau šeit strādāju, un jūs varat izkontrolēt, kādas ir bijušas manas parlamentārās aktivitātes. Es neesmu pelnījis eh, eh, priekšlasījumu par cilvēktiesībām. Madam Angelili, that, that was a statement. Uh, Anģelīna kundze, uh, tas bija paziņojums. Zilā kārtīte nozīmē, ka jūs uzdodat jautājumu. A nome dei miei colleghi le volevamo chiedere se lei... Tā, cienījamie kolēģi, es gribēju kolēģu vārdā paprasīt, kaunaties vai jūs nekaunaties? Mm, uzdot jautājumu jautājumu saistībā uz četrām personām, uz šīm te četrām personām. Tie ir cilvēki, kuri bija miesnieks, pārdevēja, policists. Vakar viņu bērni bija ieradušies Strasbūrā un viņi mums teica, ka katra viņa, savas dzīves dienu viņi atceras eh, vecākus guļam acīs pēļķē. Beigsim ar šo polemiku. Oui, monsieur le président, je... Bergekonde. Jā, priekšsēdētājs, es domāju, ka šis jautājums ir personīgs. Eh, nē, man nav kauns, kundze, jo es eh, teicu, ka. Uh, Es šos svina gadus vērtēju kā sarežģīts uh, Itālijai. Šie svina gadi uh, ir sarežģīti Itālijai. Es zinu, cik daudz upuru bija Itālijā. Es personīgi interesējos par šo uh, vēstures periodu. Nē, man nav kauns, es neapšaubu upurus. Es apšaubu uh, Itālijas deputātu ceturtdienas uh, pēcpusdienas uh, sēdes izmantošanu. Šī sēde ir rezervēta cilvēktiesībām. Uh, Un šeit tā tiek izmantot Itālijas-Brazīlijas jautājumu risināšanai. Un tā kā komisāra kungs mums atbildēs, eh, es neiejaucās Itālijas-Brazīlijas eh, attiecībās, tā nav tās loma. Un šīs eh, sesijas ir paredzētas cilvēktiesību jautājumu skatīšanai. Un es negribu dot jums nekādas pamācības par šo jautājumu. Paldies! Blue cards, we heard the argument. Es nevaru pieņemt vairāk zilās kārtītes. Mēs uzklausījām argumentus un eh, pretargumentus, bet mēs tagad pārējām pie mūsu nākošā runātāja. Vai ir kāds reglamenta jautājums, Mauro kungs? Sī, e... Eh. Jā, priekšsēdētāji, mēs pieprasām um, tikai ievērot reglamentu un atgādināt to, ka reglamenta punkts atsaucas uz eh, darba kārtības sastādīšanu. Es gribu atgādināt, ka šis reglamenta, eh, šis darba kārtības jautājums tika pieņemts priekšsēdētāju konferencē, ratificēts ar balsojumu plenārsēdē eh, iepriekšējā šajā pirmdienā, un ne jau Itālijas deputāti izdomātu iekļaut darba kārtībā. Tas ir oficiāls akts, lēmums vispirms, kas ir pieņemts priekšsēdētāju konferencē, un pēc tam parlamentā. So it was and so it, so it is. Last... Tā tas bija un tā tas paliek. Beidzie, pēdējais runātājs ir Rosikungs. Reigo. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība iestātos par nolīgumu ar Brazīliju ievērošanu, eh, kur ir runa par readmisiju Tā tad izdošana ir iespēja, eh, bet testīs septiņos procesos ir atzīts par vainīgo. Mm un e, tie notika viņa prombūtnē, un viņš ir nosodīts e, par, četriem, par četrām slepkavām. Tas ir Itāļu tiesas lēmums. Neticamā kārtā Brazīlijas prezidents uh, atsakās uh, izdot uh, Batistī. Tā ir ne tikai nevērība pret mūsu valsti. Brazīlijas parlamentāriešu grupa ir bijusi apciemojusi Batistī cietumā un pat ar viņu kopā. Nu, nofotografējusies. Un neviens neiejaucās, mums nekādā veidā neizdodas eh, atbalstīt ģimenes, upuru ģimenes grib panākt taisnīgumu. Upuru ģimenes uzturējās Strasbūrā un visi vēlas eh, neatkarīgi no politiskās orientācijas vienā, domā, vienās domās. Un tagad komisijas vārds, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies priekšsēdētājiem, godamie deputāti. Komisija pilnībā apzinās, ka mm, kāds ir Brazīlijas aizējošā prezidenta nesenais eh, lēmums atteikt eh, Itālijas eh, pilsoņu izdošanu ņemot vērā aizmugurisku notiesāšanu un Itālijas tiesā. Esmu pieņēmis zināšanai jūsu viedokļus šajā konkrētajā gadījumā un es apzinos kādas eh, un atbalstu jūsu sajūtu līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm. Tomēr komisija uzskata, ka eh, Komisija nav jāiesaistās eh, šajā gadījumā. Eiropas Savienība nav noslēgusi izdošanas līgumu ar Brazīliju, un pat ja tā būtu bijis, komisija nebūtu tiesību iejaukties individuālā izdošanas gadījumā. Lēmums par ekstradīcijas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešām valstīm ir e, tiesas kompetence. Tas attiecas eh, nolīgumos ar Brazīliju par e, divpusējo ekstradīcijas līgumu, kas ir noslēgts 1989. Eh, gadā, un eh, Brazīlijas lēmējiestādes ir izmantojušas savas tiesības atteikt eh, Batistī izdošanu. Vēlos piebilst šeit viskaidrākajā veidā to, ka izdošanas gadījumā es Eh, es nešaubos, ka Itālijas eh, justīcija pieņems lēmumu saskaņā ar visaugstākajiem standartiem. Paldies, komisār. Tagad mēs beidzam debatēt šo punktu par Česāra Batīsta izdošanu. Ir seši rezolūcija priekšlikumi, un eh, tie tiks likti uz balsu.